ir nācis klajā ar e, kultūras turismu pasākumiem un arī dažādiem citiem turismu pasākumiem. Mums ir jāpopularizē visplašāk pazīstami objekti. Viszināmākais turisma gala mērķis ir uh, e, Sanžak de Compostela, tātad ceļojums pa Spānijas ziemeļiem uz Santiago de Compostela kā gala mērķi. Uh, tā ir cilvēka mūžā tāda unikāla pieredze, ja kāds ir devies šajā ceļā. Tas ir arī turismu galvenmērķis, kas ir pietiekami labi pazīstams un reklamēts. Ja mēs runājam par brīvdienām, tad Vācijā ir 16 federālās zemes. Skolēnu brīvlaika nesakrīt šajās te federālajās zemēs. Es domāju, ka tas ir labi, jo būtu daudz ļaunāk, ja būtu tādas nedēļas, kad visi vācieši pilnīgi ceļotu. Tad būtu ļoti milzīgs turis pieplūdums kaut kādās nedēļās un citās atkal nebūtu. Strāsbūrā, piemēram, plenārsēdes ne nedēļā viesnīcas ir divreiz dārgākas nekā parastās nedēļās. Iedomāsimies, ja visi dotos atvaļinājumā vienā un tajā pašā laikā, tad tas pats notiktu ar viesnīcām arī citās vietās, pilsētās un valstīs. Paldies, Dantonkungs, lūdzu nākamais. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es no savas puses vēlētos pateikties referentam par ievadrunu un par tiem skaidrojumiem, ko viņš mums piedāvāja. Taisnība, turisms ir tāda uh, nozare, kas ļoti labi ir izdzīvojusi krīzes apstākļos un kas paver plašas iespējas. Ir viens jautājums, uz kurus gribētu vērst jūsu uzmanību. Es pats esmu no Monblāna reģiona un mani vēlētāji ir visā šajā reģionā līdz pat vidusjūrai. Mēs esam ļoti nobežījuši nobežījušies par klimatu pārmaiņām un to ietekmi uz turismu. Manā vēlēšana apgabalā jau tagad mēs sākam just klimatu pārmaiņu ietekmes. Mēs e, domājam, ka ir daudz un dažādi riski, piemēram, turisma mērķi varētu pārvietoties tuvāko gadu laikā. Mums, protams, ir jādomā par turismu pakalpojumu kvalitāti, tāpat arī par personāla apmācību kvalitāti un arī par normalizāciju. Es uzskatu, ka dalību valstu subsidiaritāte šajā jautājumā tomēr ir jāsaglabā, un e, tanīpat laikā mums ir jāpiedāvā tādi kvalitātes e, parametri visiem Eiropas turismu piedāvātājiem, kā, kādi, kas ir augstāk nekā citām valstīm, valstīm pasaulē. Paldies, Tikau kundze! Paldies, priekšsēdētāja kungs! Visa šī ideja par vienotību daudzveidībā Eiropā ir ļoti raksturīga dažādās jomās. Visi turisti, kas ierodas Eiropā, atzīst, ka Eiropa ir relatīvi neliels kontinents, taču šeit ir ļoti liela kultūras daudzveidība. Var braukt no Romas uz Parīzi vai no Parīzes uz Barcelonu, un visur mēs redzam šīs lielās atšķirības, relatīvi nelielā teritorijā. Eiropā ir milzīga kultūras bagātība. E, kultūras dimensija turismam ir ārkārtīgi svarīga. Es ceru, ka būs aizvien vairāk dalību valstu projektu e, un arī Eiropas līmeņa projekti, kas e, veicinās šo te kultūras atpazīstamību. Es gribētu runāt par pasažieru tiesībām, un it īpaši vēlētos izcelt patērētāju aizsardzību. Gribētu uzdot jautājumu komisāram. Kad tiks pārskatīta direktīva par pakotņu turismu? Diemžēl mēs zinām, ka 70% sūdzību, kas tiek iesniegts turisma jomā, ir attiecināts tieši uz šāda veida turismu, kad turismu firma pārdod visu ceļojumu ar visu, kas tajā ietilpst. Es domāju, ka Eiropā ir ļoti svarīgi izveidot augstas kvalitātes parametrus. Gribētu atgādināt priekšsēdētāju kungs, ka transporta komiteja nesen devās braucienā uz Maljorku. Tur mēs apmeklējām citu starpā arī universitāti, kurā tika apmācīti pakalpojumu speciālisti. Personāla apmācība ir ļoti svarīgs aspekts turismā. Es aizstāvu sociālo turismu. Es domāju, ka programma Kalipso bija ļoti veiksmīga savulaik. Tā ir jāattīst, turisms ir pirmkārt jāattīst nacionālā līmenī, dalību valstu līmenī. Mums ir nepieciešamas programmas dalību valstu turismam. Vēl gribētu pieminēt eh, kādu turismā nozari, proti piejūras turismu Eiropā ir ļoti daudz brīnišķīgu turismu objektu, piemēram, spā, kas ir plaši izplatīta Ungārijā un citās valstīs. Spā varētu ļoti aktīvi darboties visu gadu un piesaistīt ārkārtīgi daudz apmeklētāju. Nākamais runātais Higins kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pievienoties visiem tiem, kas šeit slavē Fidanses kungu par to, ka viņš ir ļoti labi uzsācis šo jautājumu, eh, šī jautājuma izskatīšanu. Eh, šis jautājums tiešām ir ārkārtīgi izaicinošs, bet eh, tas ir tā vērts, lai mēs nodarbotos ar to. Transporta un turismu komiteja bieži vien tiek uzskatīta par tādu, kas nodarbojas ar transportu galvenokārt, un turisms ir tāds kā, tāds kā pelnrašķīts lomā. Uh, Agrāk mums bija arī reģionālā attīstība mūsu komitejā, un tad turisms pavisam tika izstumts no dienas kārtības. Šeit daudz runāja par turismu sezonalitāti un pilnīgi vietā. Es domāju, ka ziemā var piedāvāt atkal pavisam citu turismu. Bez tām šeit tika runāts par izvēles daudzveidību. Mums ir jādomā par patērētāju apmierināšanu. Ir patērētāji, kas vēlas luksus viesnīcas, ir tādi, kas meklē divu, trīs zvaigžņu viesnīcas, un citi cilvēki meklē hosteļus, vietas, kur vienkārši var pārgulēt un paēst brokastis. Mums ir jāpiedāvā viss, jāpiedāvā ļoti plašs spektrs, ieskaitot arī kempingus, piedāvājot ļoti ļoti lētus un labus pakalpojumus. Nākamais punkts ir par daudzveidību un par izvēli, ko piedāvājam cilvēkiem. Dažiem patīk golfs, dažās valstīs tas ir ļoti dārgs prieks, citās ļoti lēts. Uh, Tur, kur es dzīvoju, desmit jūdžu rādījusā ir vismaz deviņi golfa laukumi, un katrs var izvēlēties sev piemērotāko. Ir cilvēki, kuriem patīk zvejniecība, kuriem patīk ķert zīvis vai nu jūrā, vai upē, vai ezerā, un visi šie pakalpojumi var tikt piedāvāti. Es domāju, ka mūsu eh, manevrēšanas iespējas ļoti plašas. Ir 27 dalību valstis, tās ir ļoti dažādas, un mārketingā jāizmanto šis mozaīkas tēls, ka mēs esam dažādu kultūru mozaīka. Tālāk par sezonālo turismu runājot, cilvēki dodas kaut kur ziemā, tādēļ ka viņi vēlas atrast kaut kādas ļoti interesantas dabas ainas, kas būtu ļoti skaistas, nepiesārņotas, kuriem var pastaigāties. Ekonomiskās krīzes apstākļos mums jābūt konkurētspējīgiem arī cenu ziņā, ir jāpiedāvā labs produkts par piedāvāto cenu. Eh, šeit noteikti ir jārunā par gaisa satiksmes izmaksām, eh, par konkurētspēju starp dažādiem gaisa pārvadātājiem. transportam ir jābūt tādam, kas attaisno cenu. Es eh, domāju, ka patērētāji nedrīkst kļūt par ķīlniekiem tirgus konkurences apstākļos. Mums ir jāskatās, kā tiek strukturētas cenas. Vēl viena joma, kas mums ir jāizpēta, ir ārējie tirgi. Nu, piemēram, 40 miljoni amerikāņu ir īru izcelsmes. Uh, Un īriem, ļoti, amerikāņiem, īrisasmas amerikāņiem ļoti patīk braukt uz īriju un skatīties, no kurienes viņi ir izcēlušies. Un es domāju, ka mums manā valstī ir jāizmanto šī viņu vājība. Baraks Obama arī ir devies meklēt savas saknes, tāpat arī Klintons. Mēs nedrīkstam nogalināt to zosi, kas dezēl toliņus. Mēs nedrīkstam būt pārāk dārgi. Mums jābūt tik, eh, par tik pieņemamu cenu, ka mēs esam pievilcīgi. Uh, Es domāju, ka viena no jomām, kas te tik pieminēta, kas ļoti svarīga, ir at vīzu piešķiršanas atvieglošana. Nesen mums ir bijis nolīgums ar Taivānu. 20 miljonu cilvēku dzīvo mazajā Taivānas salā. Viņi gribētu regulāri apciemot Eiropu, bet viņiem tas nav tik viegli. Viņi nevar saņemt vīzu mm, Eiropas Savienībā viegli. Uh, tas ir labs iesākums atvieglot šo vīzu režīmu. Es domāju vēlreiz, ka šīs regulas tapšana būs ļoti problemātiska, taču tā ir tā laikā ir vērts to izstrādāt īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos. Paldies! Paldies! Pirms es aicināšu izteikties komisijas pārstāvi. Fidanza kungs, es gribētu arī no savas puses jums pateikties par ļoti vērtīgo ievadu, ko jūs sniedzāt. Es domāju, ka tas patiešām bija ļoti labs. Tas arī bija ļoti līdzsvarots. Es gribētu izteikt tikai trīs komentārus. Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka ir nepieciešams paplašināt mūsu skatījumu uz turismu un iekļaut tajā arī dažādus citus netradicionālus turismu veidus. Turisms ir ne tikai došanās uz pludmali vasarā un kalnos ziemā, nē, tas ir daudz kas vairāk. Ranners kundze stāstīja par to, kā kultūras komiteja skatās uz šiem jautājumiem, kā mūsu kultūras mantojumu un rūpniecisko mantojumu varētu iekļaut kopējā kultūras politikā. Tāpat arī sportu. Tad, kad pirmdienas rītos es ierodos Manchesteras lidostā, es redzu tur ļoti daudz norvēģus, dāņus, zviedrus, kas stāv rindās. Viņi brauc atpakaļ uz savām valstīm pēc tam, kad ir noskatījušies futbola spēles, kur spēlē Manchester United vai kāds cits mūsu vietējās futbola komandas. Uh, dāņus, norvēģus, tas viss ļoti interesē. Maikl, tu zini, ka regbijs šobrīd netiek spēlēts, jo vienkārši nav sezona, tāpēc nav regbija līdzjutēji, bet futbola līdzjutēji gan. Un tas ir tiešām apbrīnojami, cik daudz cilvēku ierodas pie mums skatīties šos mačus. Sporta turisms, sporta komandas ir ārkārtīgi svarīgs turisma industrijas aspekts. Otrs punkts gribētu atkārtot to, ko teica jau daži deputāti, šī pakotņu ceļojuma direktīva un tās pārskatīšana. Šobrīd šī direktīva ir pilnīgi novecojusi. Dažās jomās tā grauj un sagroza, izkropļo konkurenci. Dažādu uh, turisma uh, uzņēmumu uh, uzdevums ir ievērot šo direktīvu. Te, piemēram, Tom, Tomas Kuk, Tomsons Tūji ievēro šo te turismu pakotni, bet Rainer nē. Rainer pārdod dažādus ceļojumu komponentus atsevišķi, bet patiesībā tas ir pakotnes ceļojums, ko viņi piedāvā internetā. Ir pienācis laiks pārskatīt šo direktīvu un nāk klajā ar jaunu direktīvu, kurā tiktu pieminēts arī patērētāja tiesības, kā jau minēja daži deputāti. Treškārt, ko es gribētu teikt. šobrīd nav kopīgu minimālo drošības standartu Eiropas turisma objektos un arī viesnīcās. Dāmas un kungi, mēs esam strādājuši par minimāliem ceļošanas un strādāšanas laikiem gan pilotiem, gan smago automašīnu šoferiem, gan autobusu šoferiem. Minimālos standartus vieglām automašīnām esam izstrādājuši, bet, kā par brīnumu, šobrīd nav minimālo drošības standartu Eiropas viesnīcām. Uh, Un ja mēs izskatām uh, dažādus atgadījumus, uh, kas notiek dažādās viesnīcās, tad tas ir šausminoši. Ir bērni, kas iet bojā tādēļ, ka viņi ir nokļuvuši ugunsgrēkā Parīzē. Uh, Polijas ziemeļrietumos ir noticis arī kaut kāds ugunsgrēks, kur 18 cilvēki gājuši bojā un 20 ir ievainoti. Un vēl ir daudz un dažādi šausminoši fakti par negadījumiem viesnīcās. 2008. gadā Fidans kungs, Kuņ, komisāra Kūņeva, lika Uh, Eiropas viesnīcām tomēr uh, rīkoties saskaņā ar Eiropas hartu. Uh, Eh, tika uzskatīts, ka viesnīcām ir jāparaksta šī harta. 2009. gada beigās bija skaidrs, ka ne, tas nenotiek, jo šīs viesnīcas neparaksta šo hartu. Harta ir, ne, ir vienkārši brīvprātīgs eh, tāds kā padoms un nevis saistošs dokuments šīm viesnīcām. Manuprāt, ir ļoti nepieciešami šie minimālie drošības standarti. Uh, manuprāt, regulā tie neparādās. Es gribētu aicināt Fidanzas kungu pievērst uzmanību šim jautājumam. Nu, komisija šodien pārstāv tu Dīnī kundze. Es ceru, ka pareizi izrunāju jūsu vārdu. Došu jums vārdu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Pāris vārdi Vispirms paldies par ielūgumu šo ļoti interesanto sēdi. Gribu pateikties referentam Fidanzas kungam par viņa interesanto priekšlikumu, eh, kura struktūru mēs atbalstām, atbalstām arī tajā minētās prioritātes. Gribu bilst, ka uzskatām mūsu paziņojumu par ļoti ambiciozu un plašu, bet uzklausot desmitus tūkstošu ideju, kas šodien diskusijās izskan. Eh, es saprotu, ka vēl ir plaša eh, vieta tālākām darbībām un joms paplašināšanai, tā kā mēs tiešām vēlamies redzēt, kā darbs izvērsīsies tālāk, lai redzētu, kā mēs varam savu īstenošanas plānu eh, pielabot, kas joprojām attīstās. Un mēs arī izmantosim to privilēģiju, ka esam klāt šodien, lai varētu iestrādāt kādas no idejām, kuras uzklausījām šodien. Runājot par eh, pakotņu direktīvas jautājumu, gribu teikt, ka to ir plānots skatīt 2011. Eh, gada septembrī, tā kā vēl līdz tam ir laiks. Paldies! Paldies, Fidanza kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties visiem kolēģiem par ļoti pozitīvajām atsauksmēm. Protams, joprojām gala teksts vēl nav gatavs, un mans uh, nākamais darba posms ir šodien uzklausītās idejas apkopot jaunā darba dokumentā. Uzklausīju kolēģu ieteikumus un es saprotu, ka mēs esam vienoti mūsu mērķos. Tas man tiešām iedvesmo, un ceru, ka spēšu paveikt darbu vēl labāk, nekā sākotnēji to biju cerējis. Citas institūcijas arī dzem jau ir ieguldījušas daudz darba. Un es aizmirsu pieminēt Beļģijas prezidentūru, kura arī ir eh, jau strādājusi pie tā, lai veicinātu turismu. Un mēs visi ceram, ka ar to pašu darīs arī Ungārijas prezidentūra, ka turisms joprojām saglabāsies darba kārtībā. Un atkārtošu, ko teicu jau no sākuma. Manuprāt, izaicinājums ir neizstrādāt pārāk vispārīgu atzinumu, kas vienkārši uzskaita dažādos pastāvošos turismu veidus. To mēs jau esam darījuši agrāk. Un eh, pirms eh, līgums mums uzlika vēl papildus pienākums, tad mums vajag rīkoties vēl eh, vairāk dažādos turisma sektoros un strādāt balstoties uz komisijas priekšlikumu. Es varu uh, Baha kungam apstiprināt par eh, subsidiaritātes principa uh, ievērošanu. Ja jūs lasāt Lisabonas līgumu, kļūst skaidrs. ka subsidiaritāte joprojām uh, ir uh, īstenojami visās 27 dalībvalstīs. Līdz ar to uh, turisms ir ne tikai pat nacionāla, bet reģionāla līmeņa uh, atbildība. To mēs nevaram ignorēt mūsu darbā. Nākamais par apmācību. Visnotaļ mums ir jāuzlabo kvalitāte. Nav vērts domāt tikai par Eh, hobiju apmācību un eh, kādu papildus brīvajā laikā apmācīt par bārmeni vai viesmīlu. Nē, mums ir jādara kas vairāk, mums ir jātrenē īsti profesionāļi. Mums ir jāapmāca eh, menedžeri, uzņēmēji. Mums ir jāpiedāvā turismu produkti kas ir augstas kvalitātes produkti, kas piesaistīs patērētājus. Ļoti svarīgi ir arī tehnoloģija. Kā priekšsēdētājs minēja, varat, e, katrs ir brīvs pats izveidot savu ceļojumu pakotni caur internetu. Mūsu tehnoloģiskais potenciāls vēl ir jāattīstīt īpaši mazajiem uzņēmumiem, e, ņemot vērā, cik lielu lomu spēlē internets. To izmanto ne tikai atsevišķi turisti, bet arī kompānijas. Arī firmas izvēlas savus produktus no interneta. Līdz ar to mēs redzam, ka tehnoloģija ir ārkārtīgi svarīga. Nākamais par vīzām. Arī te Eiropai ir liels izaugsmēs potenciāls. Ir vēl potenciāli desmit tūkstoši jaunu ceļotāju, piemēram, vidus šķira no Ķīnas un Krievijas. Mums ir jāveicina Eiropa kā ceļojuma galamērķis priekš šiem cilvēkiem, un mums ir jāstrādā pie tā, lai viņiem būtu vieglāk pie mums nokļūt. Lai to panākt, mums jāstrādā kopā. Protams, ka vīzas izsniegšana paliks nacionālajā kompetencē, bet mums jāstrādā nevis sacenšoties eh, vienam ar otru, bet kopā jāstrādā, lai ķīnieši izvēlētos Eiropu kā savu eh, ceļojuma galamērķi Austrālijas vai Dienvidaustrumāzijas vietā. Un eh, par šo uh, direktīvu ir paradoks, kas mums ir jāapspriež. Eh, Taļjāni uh, komisārs ir atbildīgs par turismu un, un uh, par to turpinās interesēsies, bet manuprāt arī te interesēta ir Redingas kundze. Uh, Tas norāda, ka pastāv tomēr nedaudz pārāk liela sadurumstalotība atbildībā turisma jomā. Bet mums ir tiešām jācenšas strādāt eh, kopā ar dažādiem turisma aspektiem. Saprotams, mūsu darbs ir sarežģīts, jo mēs īsti nezinām, kurā brīdī ar kuru mums jārunā, bet katrā ziņā jāpanāk, lai mūsu balsi uzklausītu. Katrā ziņā liels paldies, un tagad strādāšu pie jaunā uh, darba dokumenta pēc iespējas ātrāk to sagatavojot. Liels paldies, Fidanses kungs! Eh, saskaņā ar mūsu darba kārtību ir paredzēts, ka tēt būs eh, proj jūsu projekta prezentācija jām ziņojuma uh, prezentācija janvārī, pēc tam uh, martā balsos komiteja un plenārsēd notiks uh, aprīlī. Lielas paldies, Vidāns Skunks. Nākamais darba kārtības punkts ir kohēzijas uh, politikas 2007-2013 gadam. Uh, tātad ziņojums, un uh, to ir sagatavojis uh, Količaka kungs, kurš diemžēl šodien nav klāt. Viņu aizvietot bija paredzēts uh, Vilsa kundzei, kura diemžēl arī nav klāt. Līdz ar to atliek vien priekšsēdētājiem uh, formāli uh, prezentēt šo ziņojumu, kas parādās uh, jūsu dokumentā kā ceturtais punkts. Un es tēt īsi tikai uh, pakomentēšu par šo ziņojumu, pirms mēs uzsāksim diskusijas. Pirmkārt, es zinu, ka Količeka kungs centās šo ziņojumu paturēt uh, līdzīgi kā šur uh, komitejā izstrādāto par TNT. Un ir derīgi to arī apzināties un saprast, ka mēs visi ejam līdzīgā virzienā. Jūs pamanīsiet dokumentos, ka Količeka kungs atgādina, ka ir 82 miljārdi eiro no kohēzijas un struktūra fondu piešķīrumiem, kas piešķirt šo sešu gadu laikā transportam, bet tikai pus no šiem līdzekļiem tiks tērēt TNT projektiem. 17 miljārdi eiro prioritāriem tīklam TNT un 27,2 miljārdi eiro vispārīgie daļai. Otra daļa ir paredzēta ieguldījumiem valsts reģionālos un vietējos projektos, kuri nav norādīti TNT kartēs. Viņš tāpat atgādina par nelīdzsvarotību starp dažādiem transporta veidiem un norāda, ka un pauž novēlu par tendenci vilcināties ar pārobežu projektiem, it īpaši eh, kopumā ar dzelzceļa projektiem, kas eh, kā rezultātā var palikt slikt savienota 27 valstu tīklu aglomerācija. Eh, Količeka kunga angļu valoda šķiet daudz labākā manis paša angļu valoda ar tik tendencioziem vārdiem, bet tāpat Količeka kungs pauž novēlu par to, ka autoceļu uh, infrastruktūras un dzelzceļa infrastruktūras salīdzinājums uh, liecina, uh, ka varētu rasties krasāka ceļu un dzelzceļa disproporcija, kā to secina 2010. gada ziņojumā. Ja jūs uh, redzat skaitļus, tad kohēzijas politika šķiet, ka daudz vairāk atbalsta ceļu tieši. Tāpat viņš pauž bažas par to, ka trūkst informācijas par TNT eh, projektu eh, pievienoto vērtību un eh, arī atsaucu atmiņā par to, ka mums vajadzētu iz, ievērot termiņus. Uh, Tāpat viņš norāda uz TNT pievienoto vērtību, tīpaši pārobežu projektos un eh, saskaņotību ar eh, nacionālajiem projektiem. Un visbeidzot, viņš aicina palielināt kopējo finansējumu TT, paredzot kohēzijas fondus transporta projektiem un eh, paredzēt konkrētu piešķirt līdzekļus TNT pamatīklam jo tādējādi būs iespējams daudz efektīvāk, saskaņotāk izmantot kohēzijas fondus, lai sasniegtu Eiropas Savienības mērķus klimata pārmaiņu un ilgspējīgas attīstības jomā, kā arī efektīvāk ieviest TNT tīklu. Tā kā no nu, e, Kaličeka e, kunga puses e, tagad ir prezentāts no. Un tēt nākamais. Itāls kungam dod vārdu. Paldies, priekšsādātāji. Es varu piekrist referentam Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt šos TNT projektus un iekļaut tos kohēzijas politikā un izmantot kohēzijas politiku. It īpaši, ja mēs runājam par pārobežu TNT projektiem. Bez tam mums ir jārunā arī par robežām, uh, Eiropas Savienības ārējām robežām un kā tur notiek šī te ceļu veidošana. Tāpat arī publiskā privātā partnerattiecība, kā tā darbojas TNT kontekstā un kā tiek izmantot finanšu līdzekļi. Protams, mums jāņem, jā, jāpatur prātā arī klimatiskās pārmaiņas un CO2 izmešu apjoms, kā jau uh, Količeka kungs to piemin savā atzinumā. Vēl ir kāds jautājums, ko es gribētu šeit pieminēt kā budžeta kontrolas komitejas loceklis kohēzijas politikas resursi ir jāizmanto pareizi atbilstoši budžetā definētajiem mērķiem. Iepriekšējos gados tas tā nav noticis. Un šeit tas ir jātiecina uz visiem projektiem. Šobrīd dažām valstīm ir ļoti liela šī te uh, kļūda, konstatētā kļūda, kad nauda nav izmantota konkrēti budžetā paredzētiem mērķiem, un šīm valstīm ir jāatgriež eh, tām piešķirtie līdzekļi. Un pēc tam, priekšētāj kungs, es vēl gribu komentēt astoto atzinumu punktu. Es gribētu izteikt priekšlikumu attiecībā uz astoto punktu. Mēs vēlamies labāku koordināciju ar Regiju komiteju transporta jomā. Tad, manuprāt, atzinums būtu pilnīgāks. Paldies, Itāls kungs! pēdējais punkts tiešām bija ļoti konkrēts un mēs tiešām ilgi jau esam strādājuši, lai stiprinātu savu sadarbību, sa stiprinātu sadarbību ar reģionālo komiteju. Alka Dravīkungs, nākamais runātājs. Katram ir trīs minūtes, lai viņš varētu izteikties vairāk nē. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām runāšu īsi. Libratska kungs, diemžēl, nevarēja ierasties uz šo sēdi bet viņš grib pateikties referentam. Kopumā mēs piekrītam atzinumu tekstam, un mums nav nekādu būtisku komentāru par to. Piekrītam tam, ko uh, atzinuma autors iesaka iekļaut atzinumā. Ļoti liela kohezijas fondu daļa tiek tērēta ceļu infrastruktūras izbūvē, un tiek piemirsti dzelzceļi un ūdensceļi. Ja mēs paskatāmies uz to, kas ir plānots, ko ir plānots investēt dzelzceļa izbūvē, tad um, šī izbūve vispār nav sākusies lielā daļā gadījumu. Un, ja runājam par pārrobežu projektiem un pierobežu reģioniem, tad tur mēs saskaramies ar patiesām problēmām. Es domāju, ka uz to mums ir jānorāda. Es gribētu minēt grozījumu, ko ir izstrādājis mans kolēģis. Grozījums attiecas uz zemo maksājumu līmeni, patieso maksājumu līmeni salīdzinot ar sākotnējo plānošanu. Šobrīd 2007. 2013. gada periods ir gan, gandrīz pusē, un tikai 13% visu finanšu līdzekļu ir apgūti. Mums ir jādomā par to, kā mēs varam pātrināt līdzekļu izmantošanu un izbūvēt paredzēto infrastruktūru. Paldies, Lichtenbergers kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es vēlos pievienoties Kohličeka kunga priekšlikumam, atzinumā. Es piekrītu tam, ko viņš saka, tīpaši piekrīt sastajam atzinumu punktam. Mēs jau ilgu laiku esam domājuši par to, ka mums vajadzētu skaidri formulēt savu pozīciju eh, transportu kombinēšanā, proti no ceļa transportu pārnest uz eh, dzelzceļiem. Bieži mēs esam domājuši un, un bijuši neizpratnē par to, kā šo koheziju varētu ieviest dzīvē. Bieži vien kohezijas fonda līdzekļi netiek izmaksāti pietiekami organizētā veidā. Mums ir nepieciešama koordinēta informācija tā, lai mēs skaidrāk redzētu, kas notiek. ja mēs runājam par laika grafiku, tad būtu ļoti labi ik, ļoti regulāri pārskatīt to, kas ir panākts ar kohēzijas fondu palīdzību. Kohēzijas valstis vēlas uzlabot savu infrastruktūru Taču katrai no šīm valstīm ir savas īpatnības. Pārbaudot kohēzijas fondu īstenošanu, mēs varam pārbaudīt arī procesu šajās valstīs. Es jau esmu par šiem jautājumiem runājusi debatēs par citiem ar transportu saistītiem jautājumiem. Kolēģis Kohličeks uzskata, ir svarīgi pētīt dažādos transporta veidus. Es domāju, ka defi, pieaugušais deficīts ir e, ļoti slikts apstākļus nākamajām, tālākajām finanšu periodām. Vandam kungs. Plašāk. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, ēnu eh, referenta kungs šodien nevarēja ierasties, bet eh, viņam bija viens, eh, viena doma bilstama. Flekšteina kungs uzklausīs pieņems gru, grozījumus. Trešajā punktā viņš iesniegs ierosinājumu, jo parādās Eh, nepar, nesakrīt skaitļi par eh, to, kā dažādiem transporta līdzekļiem ir iztērēti līdzekļi. Tas lielā mērā ir atkarīgs no galvaspilsētu lēmumiem un no projektiem. Šeit teiktais ir patiesība, bet ir jāsaprot, ka galvaspilsētās var būt katrai sava problēma, tas jāpatur prātā. Un septītajā punktā Mans kolēģis vēlas norādīt eh, ceļu projektus pēc dzelzceļa un motorceļu projektiem, un ir vēl papildinājumi, ko viņš vēlētos redzēt šai tekstā. Piemēram, ka TNT projekti ir ļoti svarīgi vietējai ekonomikai, lokālai, jo, kā jau eh, teicu, eh, mans eh, kolēģis tātad Flekšaina kungs eh, iesniegs grozījumus. Paldies, Rike kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Es cenšīšos runāt īsi. Minēšu četrus aspektus. Pirmkārt, kopš zināma laika visi zina, ka kohēzijas politikai transportam pievērsa lielu uh, Uh, uzmanību un uh, tas, uh, un transports pievērtas lielu uzmanību kohēzijai nevienādu iemeslu dēļ. Un te rodas jautājums, otrais punkts, kur ir transporta nauda? Faktiski transporta nauda nav transporta uh, komitejā, tā ir regī komitejā, jo mūsu uh, finansiālā kapacitāte ir 0,5% no finansējuma, kas ir regi komitejā pieejama transportam. Trešais konstatējums, ka e, tā kā regi e, komiteja, kas maksā, tad e, kā mēs varam izstrādāt kopīgu Eiropas transporta politiku un ko norādīja jau vairāki kolēģi par dažādiem transporta līdzekļiem, kas tiek vairāk atbalstīti, un, jo Eiropas infrastruktūras vērtība, kas šo, šī, kā šobrīd identificēta, tā nedarbojas, labi, un mums ir jāatceras, ka mēs esam visas Eiropas līmenī darbojamies, un šāds finansējuma lokalizējums norāda uz problēmām. Un ceturtais aspekts pamatā vajadzētu uz, eh, sadarboties ar cilvēkiem, kam ir nauda, lai naudu varētu izmantot tā, lai transportu tiešām uzlabotu. Mēs gan negribam rakņāties kolēģu kabatās, jo parasti tas netiek uztverts kā labas manieres. Un eh, mums jās, mums nevajadzētu, mēs nevaram viņiem norādīt precīzi, kā viņiem tērēt viņu naudu. Bet Pirmā problēma līdz ar to ir, kā mēs varam ar regi e, komiteju sastrādāties. Šis jautājums pacēlās jau vairāk kārt. Es domāju, mums jābūt diplomātiem. Mums e, nevajadzētu būt pārāk brutāliem, veicot savus pieprasījumus. Un e, par to, par koordināciju ar regiju komiteju š, šai sadarbībai mums jāizmanto dažādi rīki, Eh, kas, eh, ko iespējams Regija komiteja eh, neizmanto, mums vajadzētu izmantot dažādas finansējuma veidus un uzsākt budžeta diskusijas par šo mērķu lietošanu, par PPP, par lietojumu kā Un e, tiešām jācenš uzlabot šo Eiropas e, transporta e, politiku, kas, kā ir, kas ir tēma, kas ir jāskat iespējams ar budžeta komisijas, bet, komitejas, bet īpaši ar regi komitejas kolēģiem. Paldies. Paldies, Broša kungs. Man ir ļoti īs komentārs. Es runāju par kohēziju un transportu un par to, kāda ir saikne starp vienu un otru, un mēs skaidri zinām, ka šajās gadījumos 80% tiek izmantot autoceļiem un 20% pārējām lietām, un um, šie skaitļi mums sen ir zināmi. Runājot par transeiropas tīkliem, tur ir kopumā desmitreiz vairāk nekā ir iekļauts TNT līnijā, budžetu līnijā. Tāpēc arī ir ļoti labi, ka no vienas puses diplomātiski, te pašā laikā izšķiroši runāt ar reģionālā komiteja par koordinācijas darbiem. Vēl viena lieta. Tas, ko komisija saka, šī kondicionalitāte. Tas nozīmē, ka, at, ka līdzekļi tiek piešķirti un izlietoti tikai saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem. Un tieši runājot par šiem noteikumiem, ir jānodrošina uh, sadarbība un konsekvence ar transporta politiku. Tas būtu mans priekšlikums, un es domāju, ka mēs varam šo jautājumu atrisināt, ne, neradot attieksmi un vai arī viedokli par mums, ka mēs kādā, kādā, kādā veidā gribam kaut ko bloķēt kohēzijas fonda darbībai vēl kaut ko. Nē, doma ir tāda, mums ir nepieciešama konsekventa politika starp transporta politiku, reģionālu politiku, reģionālu attīstību. Un rītdien varam tikties arī ar Envi komitejas locekļiem, jo arī tur notiek daži paralēlie aspekti un, un var rasties arī zināms pretruns. Paldies, Čikālas. Paldies, priekšsēdētāji! Līdzīgi kā transporta komiteja, arī mēs cerams, ka eh, veiksmīgi strādāsim ar eh, nākotnes kohēzijas politikas īstenošanu eh, Eiropā un ar politikas attīstīšanu. Tas notiks tad, ja mēs saņemsim vairāk naudas, ja mēs iegūsim lielāku daļu naudas kohēzijas politikai, ja transportam būs pieejams lielāks finansējums. Esmu redzējis pētījumus kuros parādās, ka valsts, kurām ir pieredze izmantojot Eiropas līdzekļus transportam, ir tajās īstenotas uh, īstenojamības uh, uh, novērtējumi. Eh, tātad tenti pētījumi veikti un ir secināts, ka vairums naudas nāca no kohēzijas vai reģionālās attīstības fondiem, dažkārt arī no eh, nacionālajiem fondiem. Protams, eh, priekšroka bija struktūra fondiem. Tādēļ šajā ziņojumā mums vajag uzsvērt, kā eh, dažādie fondi var pastāvēt kopā. No vienas puses ir TNT budžets, no otras puses struktūra fondi un citi finansējuma avoti. Krāmerkungs, lūdzu. Jā, es wollte nur nomā. Mm, vēlos pakomentēt to, ko teica Matija Grošs. Nu jā, protams, var runāt par to un var pat strīdēties par to, bet ja par 80% līdzekļu struktūra fondos tiek atvēlēti tieši autoceļu būvniecībai, un ja te būs transporta tīkli, tad klimata ziņā mēs neesam neko ieguvuši. Tāpēc ir jādomā, kādā veidā. Kādā veidā šie struktūra fondi tiek izmantot? Agrāk man bija informācija, ka 60% tiek atvēlot autobūvēju, autoceļu būvēju, bet savukārt vismaz 20% dzelzceļa attīstībai, bet tagad izskatās, ka aktuālie skaitļi ir vēl sliktāki. Līdz ar to, tad, kad mēs runājam par dzelzceļa infrastruktūras attīstību, es atceros, ka Agrāk mēs bijām vienojušies, ka vismaz 40% ir jānovirza tieši dzelzceļam. Un zaļie ir tie, kas vienmēr saka, ka vismaz 40% ir dzelzceļam, vismaz maksimāli 20% autoceļu būvēji un savukārt vismaz 15% gājēju ceļu izbūvēji un arī attiecīgi velocieliņu izbūvēji. Nu tad runājot par to, kādā veidā nauda tiek iztērēta, tad, manuprāt, vismaz 40% ir jānovirza pareizā virzienā. Savādāk sanāk tā, ka mēs būvējam autoceļus, un 25% no CO2 izmešiem nāk tieši no auto pārvadājumiem, tad mēs tikai veicināsim to, lai būtu vēl lielāki uh, CO2 izmešus. Līdz ar to, ka mēs runājam par pareiziem investīcijiem, mums jābūt ļoti uzmanīgiem, vai arī, protams, mēs varam atstāt kā ir, bet tad nebūtu jābrīnās par to, ka mums nesanāk. Liels paldies, Maikl! Nu, komisijas pārstāvi nav klāt, parasti mēs ļaujam izteikties arī komisijai. Nu, mēs esam mazliet vīlušies, teiksim, teiksim kā ir. Varu jums paziņot, ka līdz 8. decembrim jūs varat iesniegt savus grozījumus. Transporta komiteja ir paredzēts balsot janvāri un plenārsēdē februārī. Tas nozīmē, ka līdz 8. decembrim jūs varat iesniegt savus grozījumus. Labi, nākamais darba kārtības jautājums ir Eiropas pilsētu darba kārtībā un nākotne saistība ar kohēzijas politiku un Rosbahas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sorry for my delay. Paldies, priekšsēdētājs, atvainojos, ka es ierados ar nokavēšanos tikko kā bija Korejas delegācijas sēdē. Pirmkārt, es gribētu pateikties kolēģiem par to, ka viņi ir iesnieguši tik daudz ļoti labus grozījumus Ir daudz jautājumu, kas kolēģiem ienākuši prātā, kurus es nemaz nebiju uh, atcerēsies. Piemēram, Van Dalenkungs uh, eh, uzdeva jautājumu par plūdiem un par upju pārplūšanu un par dažādām laivām, kas tiek izmantot šādās gadījumos. Tas man lika domāt par mm, to pilsētu, no kuras es nāku. Uh, Tikau kundze savukārt rūpējas par elektriskiem automobiļiem, kas arī ļoti jauns un moderns jautājums. Es esmu ārkārtīgi pateicīga visiem tiem, kas deva savu labo ieguldījumu man atzinumu tapšanā. Rīt ir paredzēta balsošana, jums jau ir balsošanas saraksts. Ir daži punkti, kurus es gribētu paskaidrot. Tikau kundze, lūdza, lai viņas sestais grozījums parādītos kā jauns paragrāfs. Tas ir pilnīgi jauns jautājums, ko viņa skar šajā paragrāfā, un tādēļ es piekrītam, ka tas ir jauns paragrāfs. Krāmer kungs jau tikko kā minēja, ka e, viņš prasīja dalīto balsojumu. Mēs nevēlamies izņemt Krāmer kunga grozījumu no C kompromisa bet gan iekļaut to kā papildinājumu C kompromisam. Tā ka iekavās mēs minēsim uh, automobīļu kopīgu izmantošanu, mm, tāpat arī braukšanu ar velosipēdiem, iešanu kājās un ar kājām un citus pārvietošanās veidus. C kompromisā tātad būs šāds papildinājums iekavās. Kolēģi tātad mums ir iesnieguši ļoti daudz jaunus aspektus Es domāju, ka galu galā būs ļoti labs kompromiss. Un es ceru, ka visi varēs atbalstīt šos kompromisus, jo mēs esam tiešām ļoti centušies panākt šos kompromisus. Es ceru, ka rīt nobalsosim par tādu atzinumu, kas būs labs un visiem pieņemams. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Rīkai kungs, tautas partijas pārstāvs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirmkārt, es gribētu pateikties referentei Rozbahas kundzei par paveikto darbu e, viņas darbs ļoti labi vadīja mūsu debatas. Ziņojums ir ļoti svarīgs, jo paradoxālā kārtā eh, šie jautājumi ir Eiropas kompetencē, kaut arī mēs runājam par pilsētvidas attīstību. Šķiet, ka šobrīd lielajās urbanizācijās viss nenotiek tā, kā mēs gribētos, un tādēļ Eiropas komisija vēlas regulēt šos jautājumus. Eiropas komisija grib mm, šos, šīs te urbanizācijas regulēt nedaudz savādāk nekā citas apdzīvotās uh, vietas. Tā, tā, pret tām mēs izturamies nedaudz kā pret prioritāriem ceļu tīkliem TNT. Savulaik sava rīkunga ziņojumā šīs idejas jau izskanēja. Uh, Mana politiskā grupa piekrīt tiem kompromisiem, ko piedāvā referente. Mēs atbalstīsim kompromisus balsojumā. Ir vesela virkni papildinājumu, ko mēs esam iesnieguši, e, jo e, mēs vēlēmies paplašināt šī atzinuma aptvērumu. Visumā e, mēs esam par šo atzinumu, tātad un atbalstīsim grozījumus un grozījumus arī dzen kompromisu. Sāka Drāvīkungs no Sociālas demokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Iesākumā gribu atvainoties Ajēlas Senders vietā. Viņa šodien nevarēja ierasties uz sēdi. Piekrītu tam, ko Rīkai kungs teica par šī ziņojuma svarīgumu. Mobilitāte pilsētās ir jautājums, kas ir vienmēr bijis ļoti svarīgs un arī tagad ir svarīgs. Un nākotnē tas kļūs vēl svarīgāks, jo pilsētās dzīvos aizvien vairāk cilvēku, un visas pilsētas sastopas ar tādām problēmām kā satiksmes sastrēgumi, eh, piesārņojums un tā tālāk. Šeit mēs varam sniegt risinājumu. Tik pieminēts Savarī kunga ziņojums. Mm, kas savulaik bija iesākums šim darbam, ir jau tapis, tapusi zaļā grāmata. Es ceru, ka pēc šīs, šī ziņojuma parādīsies arī rīcības plāns. Mūsu politiskā grupa var pieņemt dažādos kompromisu grozījumus, kas parādās atzinumā. Es personiski domāju, ka mums vajadzētu izdarīt uz Eiropas komisiju vēl lielāku spiedienu. Mēs gribam, lai komisija uh, dod konkrētus solījumus, e, piemēram, rīcības plāna veidā. Līdz šim gan mēs neesam saņēmuši pat progresa ziņojumu. Mēs esam runājuši par Eiropas pilsētu tīklu, kas palīdzētu pilsētām apmainīties ar paraugu praksi un mācīties vienai no otras, taču tas ne, nav īstenojies. Tāpat ir noticis arī ar daudz dažādiem citiem pasākumiem, kas ir paredzēti plānā. Šīs, šie pasākumi tika solīti jau pirms 18 mēnešiem, tāpēc es gribu tagad uzdot jautājumu Eiropas komisijai, kas notiek, cik tālu viņi ir pavirzījušies šajā jautājumā par pilsētu vīdes attīstības plānu. Uh, un ko mēs no viņiem varam sagaidīt tuvākajā laikā. Ir svarīgi, protams, nākt klajā ar idejām un viņi uzklaus mūsu idejas, bet ir svarīgi arī pildīt katrai institūcijai savas saistības. Es domāju, ka šis te kompromiss ir tāds, ko visi var atbalstīt. Paldies! Liberāļu grupas vārdā izteiksies Savisāra kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie kolēģi! Pirmkārt, arī es gribu pateikties Rozbachs kundzei par paveikto darbu. Un, protams, paldies arī visiem tiem deputātiem, kur iesniedz grozījumus. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka ALDE politiskā grupa piekrīt visiem kompromisu grozījumiem. Daudzi no šiem kompromisiem iekļauj arī tos grozījumus, ko es iesniedzu. Mēs piekrītam arī daudziem citiem grozījumiem, bet ir atsevišķi grozījumi, kurus mēs nevaram atbalstīt vairums no šiem grozījumiem, kurus mēs neatbalstam, mūsuprāt, ir pārāk detalizēti, pārāk sīki. Mums ir jāpaturprātā, ka tas ir mūsu atzinums, kas veidos Eiropas pilsētu vidi un kohēzijas aspektus tajā. Mēs nedomājam, ka šajā atzinumā vajadzētu minēt visus ar transportu saistītos jautājumus. Par astoto atzinumu punktu. Protams, vairums no TNT projektiem ir saistīti ar pilsētvidi, taču es domāju, ka TNT projekta attiec ne tikai uz pilsētvidi vien. Daudz grozījums neatbalstīsim nevis tāpēc, ka būtu pret tiem, bet gan tāpēc, ka mēs uzskatām, ka atzinums jāraksta tikai un vienīgi par pilsētvidas attīstības plānu un tā nākotnes saistībā ar kohēzijas politiku. Uh, Tāpat atzinums nevar atrisināt visas problēmas transporta jomā. Nobeigumā es gribētu teikt, ka Alda grupa, protams, atbalsta Rozbachs kundzes atzinumu un balsos par to, kā iesaka referenta. Paldies, Krāmerkungs, zaļo vārdā. Mich, uh... Jā, vēlos, protams, pateikties referentei. Mēs ļoti labi sadarbojamies ar vini, visiem referentiem. Varējām izstrādāt ļoti labus kompromisus, un šie kompromisi tiks atbalstīti arī no manas politiskās grupas puses. Viens no kompromisiem jau tika pieminēts, un šajā gadījumā referente pieteica pieteica balsojumu pa daļām, un pirmajā daļā ir plusiņš, tātad vismaz 40%, lai tiktu novirzīti dzelzceļam. Otrajā gadījumā šeit es gribētu precizējumu jo ir D kompromiss, un tur savukārt ir teikts, ka ir runāts par intermodal mobility trains, starpmodāliem mobilitātes dzelzceļa pārvadājumiem. Un te ir runāts par uh, iešanu ar kājām, te ir runāts par to, ka var vairāk cilvēku braukt vienā mašīnā un braukt ar, uh, ar riteni. Nu, to mēs varētu atbalstīt tā, lai tas tiktu iekļauts arī uh, kompromisējiem un referentiem nav nekāda iebilduma. Un šeit es zinu, ka Matija Grošs nav klāt, bet uh, kopš par 40% esam nobalsojuši, tad es domāju, ka nebūs problēma. Thanks, Michael. And for the ECR, Mr. Bradbourne. Uh. Lūdzu, nākamais runātais ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Rosbach kundzei. Un uh, vēlos teikt, ka šeit ir tā, ka kompromisi tika uzlaboti. Ir daži, daži kompromisi, kas, es tā teiktu, diezgan ekstrēmi. Rikie kundze, kungs ļoti labi izteicās, un viņš mēģināja paust, par ko tad te īsti runa. Viņš runāja, jā, ka daudzas gadījumas Eiropas Savienība ir arī savs limits tam, ko mēs varam darīt. Jā, tieši šī pilsētu politika un pilsētu transports. Nu, šeit noteikti parlaments jau ir runājis par to. Uh, Šeit jā, valstu valdības ir atbildīgas par šo jomu, un pat es teiktu, reģionālās uh, pašvaldības ir atbildīgas, un tā tad tam arī ir jāpaliek. Mēs nevaram šobrīd Eiropas Savienības līmenī mēģināt iejaukties dalību valstu absolūtajai kompetencijai, absolūtajai prerogatīvai, jo lielākoties tieši valstu valdības un pašvaldības ir atbildīgas par vietēju transportu. Tas ir pirmā lieta, ko es gribēju teikt. Otrā lieta, un es ceru, ka tas ir pozitīvāk, ir tas, ka vairāki deputāti, kas ir runājuši par šo jautājumu, viņiem ir absolūtākā taisnība, ka mums ir jāapmainās ar paraugu praksi, jo daudzos gadījumos Eiropas Savienībā ir ļoti labi risinājumi. Nu jā, nav nekāda iebilduma, ja tas notiek brīvprātīgi. Tā ir ļoti laba lieta. Un taču šeit vēlos pieminēt vairākus aspektus, par ko vairāki deputāti ir izteikušies. Alkadrauja kungs runāja par to, ka komisija tiek aicināta darīt to un to un to. Īstenībā ir tā, mēs labāk gribētu, lai komisija vispār neko neizteiktu šeit. Tas, ko mēs vēlamies, ir, lai šis jautājums tiktu risināts attiecīgajā pārvaldības līmenī. Un es tiešām varu piekrist Savisaras kundzei un viņas komentāram, ko viņa pauda šeit. Es ceru, ka Kramer kungs man, man neiebildīs. Jā, ka šajā gadījumā šāds risinājums nav nu, nobeigumā. Nu, jā, jā, es saprotu, ka Kramer kungam ir cits iedoklis, bet mūsu nu, secinājums ir šāds priekšstādātāji. Kā es teicu pašā sākumā, kompromisi šo ziņojumu padarā daudz labāku, sagramojamāku salīdzinot ar sākotnējiem grozījumiem. Vienkārši jāpagaida, jāpaskatās. Rosbach, to... Rosbach kundze, jums ir ko teikt? Jā, lielāko prieku saka Rosbach kundze. Nu, pēc būtības ir tā. Savisāra kundze un Bretman kungs ir paskaidrojuši šo atbildi, šo, šo jautājumu. Es ka Dānijas deputāti varētu zināt, kas būtu pareizi Sicīlijas mazpilsētā. Nu, skāds, ka es nezinu, kas tur ir labāk. Bet es vēlos teikt, ka visā šajā ziņām ir zinām problēma. Jā, jā, jā, es zinu, ka nu grūti, protams, tik dziļi šeit saprast. Um, runāt par to, ko drīkst un nedrīkst darīt uh, mazas pilsētas, bet uh, ja mēs runājam par paraugu praksi, jā, tad ar to varam apmainīties, un tas jau ir iekļauts. Tāpēc ir ļoti svarīgi to šo informāciju sniegt, jo es zinu, ka daudzām pilsētām ir ļoti labas idejas, piemēram, par biļetēm, par citām lietām. Manuprāt, labu priekšlikumu netrūkst. Bet, manuprāt, ir jābūt šim līdzsveram, lai nebūtu pārāk detalizēti priekšraksti par to, ko kāds reģions vai pilsētas drīkst vai nedrīkst darīt. Nu, piemēram, es nedomāju, ka būtu nepieciešams Grenobļā būvēt obligāti veloceliņus, kā man tā šķiet, vai kaut kā savādāk, bet jebkurā gadījumā tā ļoti vienkārši izsakotos, izsakoties ir jābūt elastībai, respektīvi katram reģionam pēc tam būs šī elastība. Uh, Un tad kaut kur pa vidu būs šī sarkanā līnija, nu, par ko mēs varēsim vienoties, bet, protams, zinām atbildības un neatkarības pakāpe noteikti būs. Paldies! Liels paldies, Rausbach kundze! Cienījamie deputāti, komiteja ir paredzēts balsot rītdien. Ja vien es pareizi sapratu, janvārī tiks balsots rīrēgi komitejā. Labi, nākamais darba kārtības punkts ir ten te viedokļa apmaiņa ar komisiju. Mums būs jāpagaida mazliet, jo esam pabeiguši savu darba kārtību ātrāk. Pakekungs, jā, viņš parasti ir mūsu ciemiņš, kad nāk cilvēki no komisijas, nu tad varbūt desmit minūšu pārtraukumiņš un tad piecos precīzi atgriežamies, runāsim par tentē.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 Okay, I'll restart the meeting. I'll... Nu labi, tad turpināsim mūsu sanāksmi. Gan jau vēl daži deputāti ieradīsies pēc minūtes, un nākamais darba kārtības jautājums ir viedokļa apmaiņa ar pakiekungu. Viņš mums prezentēs informāciju, viņš pre prezentēs priekšlikumu dokumentu attiecībā uz projektu atlasi TNT ikgadē programmu. Pakelkungs, lūdzu! Thank you very much, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Labdien, godātie deputāti, dāmas un kungi. Lielas paldies par šo iespēju, ko jūs piedāvājat komisijai prezentēt projektu atlases rezultātu TNT sistēmā 2010. gadā. Šo prezentāciju jūsu komitejā mēs piedāvājam pirms tam, kad mēs eh, prezentēsim finansiālās palīdzības komitejā šos pašus pro projektus. Šī sēde notiks rītā, un tad dalība valstis balsos par projektiem. Es ceru, ka dalība valsts atbalstīs atsevišķus projektus, un eh, pēc tam sāksies parastā procedūra. Eiropas parlaments uh, vēlreiz izskatīšos projektus, un jūsu komiteja būs pirmā, kura tiks iepazīstināta ar rezultātiem. 2010. gadā mums bija divas darba programmas, kuras tika pieņemtas komitoloģijas procesā pavasarī. Viena bija ikgadējā darba programma, un otra ir daudzgadējā darba programma. Gada programmai bija vairāki komponenti kurus es pieminēšu, kaut arī tie nav šīs dienas prezentācijas tēma. Uh, Pirmkārt, TNT projekta e, budžeta izmantošana Margaritas projektam. Tie bija 18 miljoni eiro. Tie tika tieši ieskaitīti ECB un Margaritas projektā 2010. gadā. Neprasiet man par Margaritas darbības rezultātiem, jo Margarita tikko kā ir sākus darboties. Uh, Protams, 2011. gadā jūs tiksiet iepazīstināti ar šī finanšu instrumenta darbības rezultātiem. Margaret, mērķis ir uh, padarīt TNT projektu sistēmu taisnīgāku un līdzsvi, līdzsvarotāku. 50 miljonu eiro bija aizdevuma garantijas instruments Eiropas investīcija bankai kopā ar Eiropas komisiju. Uh, Šī, šī bija trešā iemaksa, ko mēs veicām šoreiz. 45 miljoni vēl papildus tiks meklēti 2011. gadā. No bankas ņemsim ļoti plašu informāciju par projekta uh, finansēšanu. Jūs arī tiksiet iepazīstināti tad, kad mēs saņemsim uh, Eh, šo informāciju par projektiem, kas būs saņēmuši garantijas finansējumu. Galvenais šajā darba programmā bija šī klasiskā ikgadējā darba programma TNT ieviešanā. Tika veikti gan pētījumi, gan arī reālie darbi Jūs varbūt atcerēsieties, ka šogad darba programmā parādīs divas jaunas prioritātes. Viens ir privātās eh, publiskās partnerattiecības projekti, un otrs atbalsts pilotu, proje, pilotu projektiem, jaunām, tehn, jauniem tehnoloģiskiem projektiem urbanizācijā. Es Tūlīt sīkāk pastāstīšu, kādi projekti tur tika iesniegti. Tālāk, bez gada programmas bija arī daudzgadējā programma. 2011. gadā bija divas komponentes. Pirmkārt, jūras autoceļi, asto, jūras šoseis 85 miljonu eiro šeit tika paredzēta. Un otrkārt, upju informācijas sistēmas, kur izveidošanai 10 miljonu eiro tika paredzēta. Tātad 85 miljoni plus 10 miljoni eiro šīm divām daudzgadīgās programmas eh, diviem aspektiem. Jūs jau vairāk kārt esat dzirdējuši, kā mēs atlasām projektus. Protams, mēs vērtējam priekšlikumu kvalitāti. Priekšlikuma iesniegumam ir jābūt ļoti pilnīgam, ar daudziem dokumentiem. Mēs padziļināti izvērtējam, pieaicinot ekspertus. Uh, ieskaitot arī TNT aģentūras ekspertus pašai padziļinātai projektu izpētēji. Un tad tikai atlasītie projekti nonāk Eiropas komisijas atbildīgajā iestādē, kur tiek izvērtēta šo projektu vērtība. Vērtēšanas procedūra ir ārkārtīgi būtiska. Vairumā gadījumu uh, E, ša, šim te konkursam tiek iesniegti vairāk projekti, nekā mēs varam finansēt. Uh, pagājušo э, reizi par 3,5 reizēm vairāk projektu tik iesniegt, nekā mēs varētu finansēt. Tas, protams, zināmā mērā ir labi, jo līdz ar to veidojas eh, konkurence un sacensības starp projektu iesniedzējiem, un mēs varam censties izvēlēties tos projektus, kas ir visefektīvākie, kas dod vislielāko inovācijas elementu un papildus vērtību Eiropas Savienībā. Taču tāpat laikā tas apgrūtina mūsu darbu. Uh, Eh, jo mēs esam spiesti noraidīt arī diezgan labus projektus, jo pietrūks gluži vienkārši finansējumu. Mēs esam jūsu komiteja jau snieguši informāciju, un tagad jūs arī varat saņemt brošūru par šī konkursa norise un atlases procedūru. Jūs redzēsiet, kādas metodas tiek izmantotas, tur ir arī statistiskie dati par to, cik projektus mēs saņēmām un par cik projektiem, cik projektus mēs varam finansēt un cik nē. Eh, šajā brošūrā ir arī tie projekti, kuri uzvarēja šajā atlasē, kurus mēs piedāvājam kā finansējumos projektus, un tos, kuri tika noraidīti un kāpēc. Šī brošūra jums visiem tiek piedāvāta. Tā būs arī publiski pieejama tuvākajā laikā. Tā piedāvā pilnu pārskatu par visiem tiem priekšlikumiem, kurus mēs saņēmām šī te konkursa laikā. Pavisam īsi par uh, daudzgadīgajām programmām, kurās mēs izskatījām upju informācijas Eh, sistēmu, tātad ar vēlmu uzlabot šo te informācijas menedžmentu un otrkārt par jūras eh, automaģistrālēm, jūras kuģmaģistrālēm. Upju informācijas sistēmas uzlabošana palīdzēs mums izsakot preču pārvadājumus, eh, jo upju transporta menedžments ir jāuzlabo, e, tās upes ir labāk jāizmanto kā transporta artērijas. Mēs saņēmām piecus priekšlikumus, kas attiec uz šo jomu. Visi šie trīs priekšlikumi bija pietiekami labi pamatoti un sagatavoti. Un e, šie te pieci projekti kopumā neiztērē nemaz visus visus līdzekļus, kas ir piedāvāti. Tātad mums pavisam ir 10 miljoni pieejami un 7,1 miljonus ir kopīgā 5 projektu vērtība. Mēs visus šos 5 projektus arī uh, izvēlējāmies. Tālāk, ja mēs runājam par jūras e, maģistrālēm, e, varu jūs iepazīstināt ar divu gadu konkursu rezultātiem. Uh, Jūs varbūt atceraties, ka mums bija problēmas ar priekšlikumiem. Agrāk ļoti maz priekšlikumu bija un arī viņu kvalitāte nebija optimāla. Bija diezgan grūti novirzīt TNT eh, līdzekļus eh, šo te jūras maģistrāļu atbalstam. Jāsaka, tādēļ mēs pārskatījām mūsu finanšu instrumentu izmantošanas aptvērumu, pārskatījām dažādus aspektus. Mēs mēģinājām atvieglot pro projektu sagatavošanas fāzi. Līdz šim bija jāiesniedz projekti, kas jau iepriekš bija saskaņoti ar jūras pakalpojumu sniedzējiem. Eh, tas bija pietiekami sarežģīti, un mēs atteicāmies no šīs normas. Otrakārt, mēs paplašinājām aptvērumu, pieļaujot arī dažādu pilotu projektu iesniegšanu. Šīs izmaiņas ir bijušas gluži vietā. Esam tagad saņēmuši daudz vairāk projektu nekā pirms izmaiņu paplašināšanas. 14 priekšlikumi tika izskatīti. Kopējā vērtība 185 miljonu eiro, kas ir divreiz vairāk nekā mūsu rīcībā esošais budžets. No šiem 14 priekšlikumiem mēs piedāvājam saglabāt astoņus. Tie saņems 84,5 miljonu eiro finansējumu kopumā. Brošūrā par daudzgadējo projektu, par daudzgadējo programmu jūs eh, varat izlasīt pilnu projektu sarakstu, kas saņems finansējumu un kas nesaņem finansējumu. Es gribu aicināt jūs aplūkot 14. lapusē esošo informāciju. Tur sākumā ir pieci upju informācijas sistēmas projekti, pēc tam 16. lapusē ir astoņi projekti, kurus mēs iesakām finansēšanai mm, sadaļā jūras maģistrālis. esam diezgan optimistiski noskaņot, uzskatām, ka TNT programma tagad darbosies labāk, uh, it īpaši sadaļā uh, jūras maģistrāles gan Eiropas ziemeļos, gan dienvidos. Brošūrā ir arī kartes. Vienā no kartēm jūs varat redzēt, kur geogrāfiski ir izvietot pieteiktie projekti. Tālāk atgriezīšos pie gada programmas. Tajā bija trīs komponenti Visi trīs komponenti diezgan veiksmīgi ir izmantoti priekšlikumos. Pirmā prioritāte, kā jau es teicu, bija multimodālais transports, kas nepiesārņo vidi, otrkārt TNT ātrāk līdzekļu apguve un treškārt privātās uh, un publiskās partnerattiecības. Kā jau es teicu, projekti tika tik iesniegt vairāk nekā mums ir līdzekļi. Mēs saņēmām 58 projektu priekšlikumus, 34 priekšlikumus mēs iesakām, rekomendējam finansējumam un kopējā vērtība 78,1 miljonus eiro, kas ir nedaudz virs mūsu sākotnējā budžeta, kas ir 77 miljonu eiro. Uh, taču mēs pārspēlēsim līdzekļus no daudzgadīgās programmas upju informācijas sistēmai, kas netiek pilnībā izmantots, lai kompensētu šo te nelielo starpību. Un nu, tā tad varēsim finansēt šos te uh, visus 34 projektus. 38% mm, līdzekļu tiek izmantoti praktiskiem darbiem, 55% pētījumiem un Mēs atbalstam tikai trīs projektus, kas ir saistīti ar ceļiem. Visi pārējie ir saistīti ar upju transportu un dzelzceļu transportu. Tādējādi jūs redzat, ka projektu atlase ir notikusi tā, lai bū, tiktu atlasīti daudzveidīgi projekti. Mūsu ieteiktie projekti sākas brošūras 20. lapusē. Tur jūs redzat pirmās prioritātes grupu. Uh, 24. lapusē ir otrās prioritātes grupa. Tālāk 29. lapusē ir trešās prioritātes grupa privātā publiskā partnerība. Un tālāk 30. lapusē ir garš saraksts ar tiem projektiem, kuri netika, saņem, netika apstiprināti sākotnējā izvērtēšanā. Priekšsēdētāja kungs, priekšlikumu sarakstā jūs arī redzēsiet īsu paskaidrojumu par katru projektu, kas tajā ir, ko tajā paredzēts darīt, ko finansēt, un arī īsu paskaidrojums, kāpēc ir projekts ir pieņemts vai noraidīts. Brošūra ir diezgan īsa, neliela, tā ir domāta plašam lasītāju lokam. Uh, Tanīpat laikā mēs uz, esam gatavi sniegt komitejas deputātiem arī sīkāku, detalizētāku informāciju par jebkuru no projektiem, gan par tiem, kurus mēs iesakām finansēt, gan arī par tiem, kurus mēs noraidījām. Paldies par uzmanību. Paldies, Kanštein kungs, eh, no EPP puses. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies pakē kungam. par jūsu izklāstīto informāciju un iesniegto dokumentu. Priekšsēdētāja kungs, domāju, ka mums ir jāpārdomā, kā varam iedziļināties dokumenta būtībā, ko ir grūti izdarīt, ņemot vērā faktu, ka saņēmām to tikko. Pirmoreiz to pamanīju tikai pirms dažām stundām, un tēt man eh, oficiāli tas jāapspriež te jau tagad. Es gribētu iedziļināties dokumenta būtībā, bet līdz šim man nav bijusi tāda iespēja. Kā jau iepriekš esmu norādījis, šādus dokumentus mums ir jāsņem laicīgāk. Tā kā nākamgad, nākamajā reizē, lūdzu, paredziet mums gana laiku, lai mēs varētu tos izskatīt. Vēl pirms brīža kad nonākam šajā eh, procesa daļā. Un eh, es gribu ko bilst, bet kā jau minēju, neiedziļināšos pārāk dziļi, bet par eh, daudz gadu motoru ceļu projektiem, un es skatos par jūras motorceļu attīstību. Domāju, ka tas ir svarīgs jautājums un to mums vajadzētu detalizēt papētīt. Un e, varbūt es kļūdos, bet kā es saprotu, 85 miljoni um, eiro ir pieejami šiem projektiem, no kuriem 4 ir pieejami vidusjūrā par 15 miljoniem un pārējie 17 miljoni ir Baltijas jūrai. Šobrīd es pētu krāsas, kas to atspoguļo. Un mans komentārs būtu tāds, ka es satraucos par vidusjūru. Vidusjūrai vajadzētu būt saistītai ar jaunajiem kontinentiem, kuri tiek pastiprināti 2010. gadā. Uz šo situāciju jau centos iepriekš vērst uzmanību. Jautājums tāds, vai mums nevajadzētu mainīt kritērijus tam, kā nosakam, vai projektus paturam. Sakot, ka vidusjūrā nevajag attīstīt uh, projektu, kas uh, saistīts ar Balkāniem, Āfriku un Āziju, ja apkārt nav uh, citu Eiropas valsts, tad diez vai šāds projekts saņems finansējumu. Bet, piemēram, Baltijas jūrā tā nenotiek, jo visa Baltijas uh, jūra ir uh, aptvērta apkārt ar Eiropas valstīm. bet uh, vidusjūrā pastāv nopietnas eh, tirsniecības eh, saiknes ceļi, kas spēlē svarīgu lomu ekonomikā. Un, ja to ignorējam, tas mums pašiem nāk par skādi. Tāpēc es domāju, tas, ko teicām pirms gada, atsaucu atmiņā 2009. gada Eh, atzinumu, un, kur mēs uzklausījām, un ja tur lasat 45. lapu ikgadējajā ziņojumā, jūs redzat eh, nodaļu 294, kur ir uh, noraidīti projekti uh, Atrijas un uh, Baltijas jūrā. Bet tie varētu būt nākotnē svarīgi, un to esam uzsvēruši jau vairāk kārt šīm divām jūrām jātiek saistītām caur Eiropu. Es daudz nezinu par šo projektu, bet, manuprāt, vajadzētu to īstenot. Vēl man ir pāris komentāri. 77 miljoni visam gadam, bet kas eh, attiec uz lidostu infrastruktūru 2,3 eh, miljoni no kopējiem 77 miljoniem. Šī infrastruktūra arī ir daļa no tīklojuma, un tā attīstīšana ir svarīga. Un nepieciešama. Un visbeidzot. Par publisko uh, un privāto partnerību arī tā ir jāstiprina. jo nākotnē arī tā būs svarīga. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties Pakē kungam par šo prezentāciju. Uzreiz Atzīšos, ka man nebija gana laika izpētīt dokumentu detalizēti, tāpēc specifiskus ieteikumus neminēšu, bet man ir pāris jautājumi. Pirmkārt, Mums kā parlamentam ir, ir iespēja, ja nepieciešams, pieprasīt detalizētāku dokumentāciju, piemēram, ekspertu grupas ziņojumu vai pat uh, konkrētus uh, failus, ja mēs uzskatām to par nepieciešamu. Otrkārt. Kad runājat par 2010. gada, eh, gada programmu priekš TNT. Mans jautājums ir, kāda ir saistības starp pirmo prioritāti un Marko Polo? Kāda ir saiknes starp tiem? Tiem ir līdzīgi mērķi, vai arī es kļūdos, vai te ir cita pieeja eh, attiecībā uz TNT finansējumu. Un eh, mans pēdējais jautājums Ievadā jūs pieminat vairākus citus fondus. Vēl papildus TNT fondam, piemēram, Margaritas eh, fondu un citus instrumentus. Eh, publiskām un privātām partnerībām. Bet šajā pakotnē tie nav pieminēti. Tāpēc mans jautājums ir šāds. Kas notiek ar šo naudu? Vai mēs varētu iegūt ziņojumu arī par tām? Vai tās izmantos eh, tām pašām prioritātēm vai pilnīgi citiem projektiem? Paldies! Paldies! Rieskungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mums ir maz laika. Un tam tiešām nav gana, lai izteiktu visus komentārus, ko mēs gribētu izteikt e, Alde, no Alde grupas puses. Ceru, ka varēšu to darīt kādā citā reizē, bet vienīgais, ko šobrīd gribu uzsvērt, ka šobrīd mēs esam zināmā mērā vīlušies. It īpaši, ja mēs runājam par jūras maģistrālēm, vairāk kārt jau esam minējuši ka tas ļautu eh, samazināt spriedzi citos eh, transporta veidos. Un vēl eh, jautājums, ar ko, vēl, ko vēlāk skatīs Simpsona kungs, ir saistīts ar plānošanu. Kā saprotu, viņš prezentēs savu ziņojumu Sure komitejā, bet šāda veida Uh, Publisks darbs prasa daudz laika un mums vajag plānošanu. Tas ir uh, pārspriests ar komisiju, un uh, mēs arī šajā komitejā jau esam teikuši, mums vairāk, vajag vairāk laika plānošanai. Piecus un iespējams vēl viens piecus gadus, tātad kopumā iespējams desmit gadus, lai mēs varētu pārliecināties, ka uh, panākam tiešām vēlamo. Un mēs gribētu iesaistīties jau ātrāk, saņemt eh, dokumentus un sākt strādāt. Paldies, Liktenburga kundze. Paldies. Es arī vēlētos pieslēties Kančana kunga teiktajam, jā, jā, kāda programma tiek saņemta pēdējā brīdī, tad nevar rēķināties ar to, ka priekšlikumu, priekšlikumu būs ļoti kvalitatīvi. Kaut vai tādēļ, un daudz no mums to zina, uh, no komitējām, jā, nu daudzās gadījumās mēs pazīstam šos projektus. Tādēļ es uzskatu, ka būtu ļoti pozitīvi, ja informācija tiktu saņemta laicīgāk, tā lai mēs varētu uzdot jautājumus, saņemt atbildes un lai varētu pavirzīties uz priekšu. Savādāk sanāks tā, ka vienkārši it kā tādu mēs tēlojam līdzdalību, ne vairāk. Šeit runājot par summām, dažreiz šīs summas tiek novirzītas nepareizā virzienā, un līdz ar to es ļoti ceru, ka mēs neformulēsim vēlreiz pamatmērķus, jo 17. reizi tas notiek. Vienkārši diskutējot, mums būtu vajadzīgi visi dokumenti jau laicīgi. Nu, dažos gadījumos es varu tā tīri joka pēc dažus momentus pieminēt. Jūs runājat par sadarbību privātam un uh, valsts kapitālam, nu tad jautājums ir, ko īsti nozīme sagatavošana PPP projektiem. Otrais aspekts, ko jūs pieminējat, ir šis stāsts par REVE informācijas projektu. Un šeit kad tika pieņemts lēmums par šādu risinājumu, mans jautājums bija par savstarpību. Nu, tad vēlreiz jautājums, kā tad ir ar šo sistēmu, vai šīs sistēmas labi sadarbojas ar citām sistēmām, vai arī šīs sistēmas monopolizē savu stāvokli? Ja mēs jau ļoti gribam, lai personas, kas pārvietojas pa upēm, lai mazi un vidēji uzņēmumi, um, lai visi, kas izmanto ūdens transporta ceļus varētu izmantot arī citas sistēmas, ne tikai tās sistēmas, kas ir izstrādāts. Vēl viena lieta, jūs pieminējat tādu ļoti interesantu frāzi. Tie, kas ir diezgan labi, angliski ir quite ok, kas tie tādi diezgan labi ir? Jo savādāk sanāk, ka mēs veicinām un atbalstam un finansējam kaut ko diezgan labu. Nu tad lūdzu paskaidrojiet, jo es jau gribētu finansēt tikai to, kas ir reāli labs. Un vēl viena lieta, par ko es mazliet pabrīnījos, uh, bija viens projekts, kas uh, bija apstrīdēts projekts, tur bija termināļu projekts, un tagad viņi saņem papildu naudu vienkārši tādēļ, ka viņi no sākuma nebija ieplānojuši divi termināļu savienojumu. Nu, man šķiet, tas ir dīvaini, ka mēs dodam viņiem naudu, lai viņi varētu finansēt savas kļūdas. Un tāpēc vēlreiz teikšu, ir jābūt iespējai pārlasīt šos dokumentus, pāanalizēt un tad varbūt arī detalizēt apspriest šos projektus. Es nu, paskatījos arī uz noraidītajiem projektiem. Es labprāt uzzinātu precīzāk, kāda iemeslu dēļ, piemēram, daži projekti tika noraidīti un citi savukārt apstiprināti. Paldies! Paldies, kolēģi! Vēl kā 3-4 cilvēki ir pieteikušies. Jā, lūdzu, ievērosim laiku tā lai komisija varētu arī atbildēt. Rīkē kungs. <clears throat> Paldies, es ļoti īsi priekšsēdētāju kungs runāšu. Pirmais komentārs. Paldies Pakē kungam par ievadrunu, bet es gribu pievienoties kolēģiem, kas teica, ka nebija labi ieplānot mūsu iepazīstināšanu ar dokumentiem. Ceru, ka Pakē kungs atbildēs uz manu jautājumu Eiropas komisija ir pārskatījusi savu budžetu un budžeta piešķiršanu e, katru gadu TNT sistēmā. Vienīgais projekts, e, kurš tika iesniegts attiecībā uz ziemeļu reģionu un kur ir iesaistītas četras valstis. Es redzu, ka Eiropas komisija ir nolēmusi šim projektam atņemt 44 miljonus eiro. 60 miljonu eiro it kā pietrūka, un tad tie tika atrasti, bet pēc tam 44 miljoni atkal tiek atņemti šim te četru valstu projektam. Vai komisija nevarētu rīkoties savādāk? E, šobrīd sākas budžeta īstenošanas projekts varbūt, ka varētu pārskatīt vēlreiz budžetu, lai izvairītos no šāda veida budžeta samazinājuma. Paldies. Bahkungs, lūdzu. Jā, dank, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Arī no manas puses ir īsts komentārs. Pirmkārt, esmu ļoti neapmierināts, ka dokumenti tika iesūtīti pēdējā brīdī, līdz ar to nebija iespējas pārbaudīt atsevišķus projektus. Vēlos teikt, ka daudzi mazi projekti, kas prasa pēc tam nelielu finansējumu, un daudzos gadījumos man ir grūti novērtēt, piemēram, Eirokraja projekts, kur uh, pavisam neliela summa pieprasīta Nu, es tā īsti nesaprotu, kāpēc ir tieši šāds risinājums. Vēl viens aspekts, kas ir saistīts uh, par tās, tā saucamo mobilitāti, respektīvi krāvu uh, novirzīšana no auto uh, ceļiem uz ūdens ceļiem un uh, dzelzceļu, bet esmu ļoti pār, pārsteigts, ka šie projekti nav iekļauti pašā priekšgalā. Tikau, kundze, lūdzu. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să... Paldies, priekšsēdētāji. Man komisija ir uzdodams jautājums. Attiecībā uz jūras maģistrālēm. Vienreiz jau tika diskutēts, bija informācija par Melno jūru un arī uh, saikni ar vidusjūru, un šeit es tagad dokumentā neredzu nevienu tādu projektu. Un nu, tad lūdzu paskaidrot, kāpēc nav neviena projekta par šo jautājumu. Uh, Nu, vai arī varbūt jūs varat paskaidrot, kādā veidā var uzrakstīt tādu projektu, ko jūs būsiet gatavi atbalstīt. Runājot par 2010. gadu, nu, viena lieta es varu teikt, šeit jūsu sarakstā nav neviena Rumānijas projekta, ne starp tiem projektiem, kas tika akceptēti, ne arī starp tiem projektiem, kas tika noraidīti. Un vispār teikšu, ka ir tik maz pieteikumu no jaunajām uh, dalību valstīm, nu tad ko lai mēs daram? Liels paldies, lūdzu, pakiekungs. Jūs varat atbildēt uz deputātu uzdotiem jautājumiem. Es, protams, saprotu, ka ja jūs personiski atbildētu un ja jums būtu neierobežot naudas līdzekļi, jūs apstiprināt pilnīgi visus projektus. Bet, diemžēl, reāla situācija ir savādāka, līdz ar to jūs tagad varat aiznoties. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I mean, firstly, I would like to... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Pirmkārt, es gribu tiešām atvainoties par to, ka jūs saņemat dokumentus pietiekami vēlu, bet jūs viņus saņemat tajā pašā brīdī, kad dalība valstis. Uh, un to pašu es arī teikšu arī dalību valstu pārstāvjiem, saviem kolēģiem, ar kuriem tikšos. Um, dabīgi, ka nav skaisti man te taisnoties. Nākotnē mēs mēģināsim laicīgāk šos dokumentus jums piešķirt un papildus informāciju, kā jau es teicu, jūs varat saņemt no mums par visiem projektiem. Ārējais novērtējums ir pieminēts tiem projektiem, kurus noraidījām. Iekšējiem projektiem, tiem projektiem, kurus mēs pieņemam un iesakam finansēšanai, ārējais vērtējums bija ļoti pozitīvs. Viņi teica, jā, tas tie ir labi projekti bet eh, proje par atsevišķiem projektiem Eiropas komisija bija spiesta pieņemt lēmumu uh, neatkarīgi no ārējā vērtējuma, vai tas bija pozitīvs vai negatīvs. Reizēm pat, ja bija pozitīvs ārējais vērtējums, mēs bijām spiest noraidīt šo projektu. Bet, kā jau es teicu, sīku precīzi informāciju varam jums pēc pieprasījuma iesniegt. Tālāk, par jūras maģistrālēm dzirdējām šeit komentārus. Rumānija tik tiešām neiesniedz nevienu projektu attiecībā uz šo jautājumu, Un vispār šajā jomā bija maz projektu saņemts. Tad mēs esam nedaudz noskumuši par to. Igadējā programma tika veidot tā, lai uh, sagatavotu šo eh, tālāko projektu pieprasījumu, un arī mēs jau bijām saņēmuši signālus no dalībvalstīm, kādas jomas viņas interesēja, un pielāgojām uh, šos te projektu konkursu iz, iz, izsludināšanu. Tālāk mēs domājam, ka ir vajadzīga labāka ko koordinācija starp kohēzijas eh, finansējumu un TNT finansējumu. Mēs domājam, ka ir eh, nepieciešams nākotnē tiešām labāk koordinēt šos līdzekļus. Mēs cerējām, ka būs vairāk projektu attiecībā uz jūras maģistrāliem 2010. gadā, bet nebija. Par vidusjūras situāciju Ir četri projekti, kas ir jūras maģistrāļa sadalē vidusjūrā. Tas ir labākais rezultāts, kas jebkad mums bijis, līdz ar to es esmu ļoti gandarīts. Gada programmā ir viens projekts, kas sauc Adri, Adrijas jūras vārti, kuri, e, kur mērķis ir sasaistīt Adrijas jūras transportu ar sauszemes transportu Itālijā. Uh, Tālāk, ja runājam par trešajām valstīm, tad mēs nevaram piešķirt līdzekļus projektiem, kas skār kādu no mūsu dalību valstīm un valstis Āfrikā vai Turcijā. To TNT nolikums neparedz, taču reģionālajā sadarbībā ir paredzēts atbalstīt vismaz kādas seš, kādus sešus jūras maģistrāļu projektus vidusjūras um, reģionā, kas skar nevienu Eiropas Savienību, bet arī mūsu kaimiņu valstis eh, vidusjūras otrā krastā, proti Āfrikā. Tātad tas ir no citiem līdzekļiem, nevis TNT. Tālāk. Pirmā prioritāte un Marko Polo vienā, no vienas puses mums ir pakalpojumi, no otras puses infrastruktūra, taču praksē mēs redzam šīs dalījums nevienmēr ir tik ļoti skaidrs. Marko Polo un TNT tiek integrēti aizvien labāk. komisijā notiek debates par integrētu finansējumu piedāvājumu visām, visām transportam. 2011. un 2012. gadā Eiropas komisija mēģinās labāk harmonizēt Marko Polo un TNT tā, lai būtu labāk sinerģijas ar projektiem, kas tiek finansēti no šīm dažādajām budžeta līnijām un lai mēs varētu labāk sasniegt mērķus. Tālāk par Margaritu un GTT Margarita ir 80 miljonu eiro liels fonds, un tas tikai tagad sāk darboties. 2011. gadā kopā ar Eiropas investīciju banku mēs izvērtēsim to, kādi projekti ir bijuši atbalstīti Margarita ietvaros. Pagaidām nekādus priekšlikumus neesam saņēmuši, domājam, ka tos saņemsim 2011. gadā. Protams, šiem projektiem ir jābūt tādiem, ko varam definēt kā TNT projekts. Pa, ja runājam par LGTT, tad arī tur ir paredzēti nākotnes plāni. Es skaitļus no galvas neatceros, taču varu pateikt, ka uh, Banka pieprasīs 45 miljonus papildus šim LGTT instrumentam, un tam būs gada programma 2011. gadam. Tā tiks pieņemta komitoloģijas procedūrā, tajā tiks iesaistīta arī šī komiteja, un jūs saņemsiet visu informāciju par projektu konkursu izsludinājumu. Margarita, protams, ir ļoti īpašs uh, fonds Tas ir privāta kapitāla fonds. Modalities. Multimodalitāte nav mūsu saraksta augšgalā, proti šie dažādi transporta savienojumi. Šoreiz mēs ļoti izcēlām dzelzceļu transportu un sauszemes ūdensceļus, proti upju ūdensceļus. Uh, mums citu veidu projekti arī netika iesniegti. Šīs divas bija mūsu politiskās prioritātes, un tās mēs arī ļoti skaidri izpaudām, izsludinot konkursu noteikumus un arī saņemam attiecīgos uh, projektus. Par PPP runājot, mēs atbalstīsim trīs pētījumus. Darba programmā jau tika ielikta pamatdoma, ka šiem trim pakalpo par pamatu nākotnes projektiem. Šie projekti ir Nīderlandē, kur tiks modernizēta Amsterdamas osta, tad ir viens dzelzceļa projekts Somijā un vēl viens dzelzceļa projekts Portugālē. Tātad PPP prioritāte ir atbalstīt novatoriskus projektus, nevis tradicionālus ceļu izbūves projektus, ko dalībvalsts var veikt pašas, bet gan kāds sarežģītāks projekts. Mēs pieņemam šos trīs manis nosauktos projekts, kas bija ārkārtīgi kvalitatīvi iesniegti un kuriem ir novatoriskā stīga, un mēs esam gatavi tās atbalstīt. Tālāk par Malpenzu runājot, tā, tās ir savienojums ar dzelzceļa sistēmu. Uh, LGTT sistēmas uh, pamatdoma ir savienot lidostas ar citu transportu sistēmām, un tādējādi arī šī Milānas lidosta tiek savienot ar ceļu sistēmu un dzelzceļu sistēmu. Tālāk es neapzinājos, ka pastāv risks parādīties monopolam. Upju transportā Rīkie kungs, atbildot uz jūsu jautājumu, varētu teikt tā. Jūsu jautājums bija par vidējā termiņa pārskatu, kur komisija izklāstīja šajā komitejā pirms pāris nedēļām. Jūs atcerēsieties, ka Eiropas komisija ir atradusi līdzsvaru, proti uh, projekts, kas bija ievilkušies, mēs pagarinājām uz diviem gadiem, viens no tiem ir Senesko projekts līdz pēc 2015. gada mēs vairs neat, nevarēsim atbalstīt šo projektu, un tādēļ no 2013. līdz 2014. gadam šim projektam varēs atrast kādu citu finansēšanas avotu. Tanī pašā laikā mums bija svarīgi nodrošināt, lai Senesko kontekstā tomēr netiktu samazināts finansējums tā, lai tiktu apdraudēta projektu izpilde. Dānijas un Francijas valdības mums apgāvo, ka Senesko uh, būvniecība turpināsies bez aizkavēšanās. Iespējams, ka mēs pāragri secinājām, ka šī būvniecība turpināsies pēc 2015. gada. Uh, Ja izbūve beigsies jau 2013. un 2014. gadā, tad finansējums notiks pēc iepriekš paredzētā grafika. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, bet tiešām lūdzu pavisam īsi, jo redzu, ka daudzi grib runāt. Lūdzu, izsakieties kodolīgi. Es eh, negribu komentēt. Es eh, vēlos apstiprināt jau manis iepriekš teikto, varbūt mani pārprata. Es neteicu, ka mums vajadzētu iesaistīt Āfrikas vai Āzijas ostas. Es tikai teicu, ka novērtējuma metodi Baltijas jūrai, kurai apkārt ir Eiropas valsts, jāizmanto citu metodi. Jo tikai uh, daži no mūsu kaimiņiem ir Eiropā, citi nav, un tas var novest pie diskriminācijas, ko mums vajadzētu tomēr pārdomāt, kā mēs varētu izvairīties. Bet tas, ko es centos pateikt, un vai mēs varētu iegūt dokumentu par uh, fondu, ko jūs pieminējāt. Uh, Pakēkungs? Es neesmu drošs, vai es sapratu pēdējo jautājumu, vai tas ir par Margaritu vai LKTT, par kuru dokumentu jūs uh, te uh, runājat, vai es vispār jūs pārpratu? Margarita. Margarita fonds. Margarita ir privāta kapitāla fonds, ko uh, Uh, Eiropas investīciju banka un citas uh, Eiropas uh, institūcijas koordinē, un ja jūs esat ieinteresēti par Margaritu, tad mēs varam ierasties šajā komitejā un veikt prezentāciju, un domāju, būtu pat vērtīgi to darīt gan, no, ju, gan jums, gan iespējams arī no Margarita puses. Lās paldies, Pakē kungs, un tas eh, atvieglo manas eh, darba kārtības problēmas nākamajos 12 eh, mēnešos. Mm, jā, jā. Bet, nu, paldies. Pāriem tālāk pie sanā koordinatoru sanāksmes. Tagad sagaidām tos.